Kolleginnen un Kollegen. Kolēģi. Please take your chief. Kol kolēģi, lūdzu, ieņemiet savas lētās vietas. Ich möchte mit der Sitzung beginnen. Es gribētu sākt sanāksmi. Bezüglich, uh... Äh, kas attiecas uz darba kārtību. Tur ir nelielas izmaiņas attiecībā uz rītdienu. Tūlīt uzreiz ievēlēsim vēl vienu priekšsādātāju vietnieku šai komitejai. Lūdzu, ņem, pieņemiet zināšanai, ka mēs par to vienosimies, un rīt mēs būsim tādā situācijā, ka augstā pārstāve, kura pēdējo reizi šajā komitejā bija 11. februārī, atkal nevarēja saņemties un rīt pie mums ierasties. Tātad viņas rīt nebūs. Un atļaujiet man arī vairs nesaņemties un nesūtīt viņai vairs ielūgumus vēl divus mēnešus viņi būs amatā, tātad to mēs, man liekas, varam pārdzīvot vēl. Un man jums jāpiedāvā tas, ka šī te vienošanās par to, ka Itālijas ārlietu ministra rīt prezentēs Itālijas prezidentūras eh, darba Uh, programmu, uh, ka viņi varētu palikt ilgāk un arī izklāstīt uh, neformālās tikšanās rezultātus. Tātad viņi ieradīsies jau deviņos, rīt deviņos no rīta, un rīt mums būs tātad ar Frederiku Morgantīnī, Mogarīnī saruna. Un līdz pus 11.11. 11, 11 tad uh, bija paredzētas diskusijas ar uh, citiem, un es gribētu piedāvāt uh, runāt ar Ibaškovs kundzi, Eiropas Savienības vēstnieci Irākā, un pēc tam par Ukrainu runāt vēl ar Abakānu kungu, kas ir uh, ECO galvenais novērotājs, un Pīteru Balašu. Uh, kas ir no Eiropas komisijas pārstāvis, un tad ap 12. varētu būt balsojums par budžetu noslēgumā. Vai jūs varētu piekrist šai darba kārtībai? Ja jā, tad mēs varētu tā strādāt. Vai ir kādi iebildumi? Nē, tad darba kārtība tā ir apstiprināta. Vēl gribētu paziņot, ka vasaras brīvdienās mēs nesēdējām rokas klēpī salikuši priekšsādētājām bija e, virkne e, sarunu, e, apmeklējumu no Kijevas līdz pat Jeruzālēmai. Un mēneša, augusta mēneša vidū mums bija telefona konference ar droā sēde un inta priekšsēdētājiem lai diskutētu par attiecīgiem jautājumiem, kas ir aktuāli, un pagājuši ceturtdien, gatavojoties uh, gimnih sanāksmei, kurai es, kurā es nevarēju piedalīties, un arī gatavojoties Eiropadomai, lai diskutētu par uh, Irāku, Sīriju no vienas puses, un uh, par gazu, un galvenais arī par Ukrainu. Un arī uh, šīs e, komitejas paplašinātā biroja pārstāvji bija klāt un arī citu komiteju pārstāvji. Un, uh, Mēs plašā lokā to diskutējām, kā jau parlamenta priekšsēdētājs to piedāvāja. Un šīs diskusijas mēs e, šodien un rīt turpināsim, jo situācija ir pietiekama dramatiska, lai es varētu teikt, ka manā aktīvajā politiskajā uh, dzīvē, kas ir diezgan ilga, neesmu piedzīvojis vēl nekad tik dramatisku situāciju. Tas, kas pēdējās dienās ir noticis Ukrainā, uh, tas nozīmē, ka Eiropā atkal ir karš, tā to var saukt. Uh, Svešs karaspēks citā valstī, tie nav tikai karavīri, kas uh, atvaļinājumu laikā nejauši ir nokļuvuši ar tankiem citā valstī, tās ir uh, ierindas uh, armijas vienības, kas uh, ir iegājuši citā valstī, un par to mēs diskutēsim. Bet mums būs jādiskutē arī par to, kas ir saistīts ar sankcijām, jo tagad, kad dzirdu ziņas no atsevišķām galvaspilsētām, uh, ka sankcijas neko nedodot, bet uh, kopš pagājušās nedēļas ir mainījušies laika Eiropā. Mēs esam situācijā, kurā var teikt, ka dzels priekškars atkal nolaižas. Jautājums vienkārši ir, kur tas notiek. Un būs arī viens no uh, svarīgākajiem, uh, tad na, svarīgākais NATO samits pēdējos 20 gados. Uh, Es uzskatu, ka miera un brīvības uh, nodrošināšana ir jāuztver nopietni Eiropā, un mēs nedrīkstam rēķināt, kuras sankcijas kurām valstīm nodarīs vislielāko kaitējumu. Putins uh, vērtē uh, un novēro šo diskusiju ļoti intensīvi, un šādas diskusijas viņam pasaka, uh, tu var turpināt. Pirmkārt tā bija Krīma, tad viņš nereaģēja uz tirsniecības sankcijām, tad uh, bija Krīma, tad mēs mēreni reaģējām, un tad, kad viņš vienkārši soli pa solietim iet uz, iet uz priekšu, un es nezinu, kad viņš apstāsies. Un tāpēc mums kā parlamentam vajadzētu skaidri pateikt, ka uh, Uh, līdz šim izplatītā prakse, vismaz man tā šķiet, ka uh, to nevar turpināt. Un, un mans sapnis par mūžīgo uh, mieru uh, kopš 90. gadiem arī šāds sapnis, tas ir izsapņots. Man ir jāsaka, ka es ilgu laiku uh, situāciju novērtēju nepareizi. Un es uzskatu, ka mums nevajadzētu uh, turpināt lolot ilūzijas, ka mēs bijām pareizi to vērtējuši, uh, jo dažkārt gadās tā, ka lietas ir uh, citādas nekā mēs iedomājāmies, un tas ir vienkārši jāpieņem zināšanai, tas ir jāņem vērā. Sirsnīgs paldies, ka jūs atbalstāt manu priekšlikumu par protokoliem, par protokoliem tātad vai ir Kādi iebildumi? Nē, tad tie ir apstiprināti. Tagad pāriesim pie otrā priekšsādātāja vietnieka ievēlēšanas. GoNGL grupa ir paziņojusi, ka Javiers Kūzo Marina Biola aizstās Marina Biolu. Yes, we, we propose um, Javier Mēs piedāvājam Havio Kuzo. Viņš ir dzīvis Galicijā, Spānijā. Viņš ir kādreiz grāmatirgotājs, strādājis autovizuālā sektorā. No 80. gadiem viņš ir daudz strādājis pret rasismu, eh, fašismu, un pret eh, kara noziegumu nesodāmību. Viņš ir pieprasīts mēdīju komentētais cilvēktiesībās, ģeopolitikā un aizsardzībā. Profesionālā ziņā viņš šobrīd um, gatavo uh, dokumentālu filmu par uh, politiskajām pārmaiņām Latīņa Amerikā. Pēc Vilija Majera atkāpšanas Javier Kuso viņu, Javiers Kuso viņu nomainīja ārlietās. Kuso ir arī sēdē apakškomitejas loceklis, kā arī strādā delegācija attiecībām ar Irāku, delegācija attiecībām ar NATO parlamentāro asamblēju. Lūdzu jūs apstiprināt viņu kā uh, vicepriekšsēdētāju nogulē. E. Sirsnīgs paldies, kolēģis Gunze. Nav uh, citu kandidatūru. Vai ir kāds, kas vēlas aizklāt to balsojumu? Mikro. Kolēģis Pišē balsos Kukurlī kundzes vietā. Pieņem to zināšanai. Tā nu, kungs, lūdzu. Mēs runājam par pārmaiņām birojā, vai kaut kas tika izdalīts deputātiem, jo man, par, man nekas par to nav zināms, kā kāds atkāpjās. Tas vāzo mitgetā. Tas eh, tika paziņots, par to tika paziņots jau pagājušajā plenārsēdē, to paziņoja goja grupa. Vismaz tāda ir manā rīcībā sošā informācija. Tā ir parastā procedūra, un tā kā neviens nevēlas aizklāto balsojumu, tad es piedāvāju ar aklamāciju ievēlēt kolēģi. Herzlichen Glückwunsch! Apsveicu Kuzo kungu. Lūdzu, nāciet apsēsties šeit prezidijā. Was? Was so? Nē, nē, nē, augenblick nicht. Äh. Ah, es atvainojos, nē, tomēr. Šobrīd, äh, tā kā mums būs uzklausīšanas, tad te nav brīvu vietu, tad pēc, pēc uzklausīšanām varēsiet nākt. Jā, topošie vēstnieki jau sāk nervozēt, ka viņi zaudēs savas vietas. Labi, tad äh, ķersimies pie piektā darbkārtības punkta. Švaizgūt kungs, vēstnieku kungs. Līdz šim viņš pārstāvēja mūsu intereses Japānā, un tagad ir iecelts kā vadītājs Eiropas Savienības delegācijai Ķīnā un Mongolijā. Äh, Par šī portfeļa nozīmību no ārlietu un tirzniecības politikas viedokļa, manuprāt, man nekas nav jāsaka. Uh, Švaisgūta kungs jau vienreiz eh, šeit bija pie mums, kad bija runa par Japānu. Toreiz mēs jau atzinīgi novērtējām viņa kvalifikācijas. Redzēsim, vai viņa spējas ir pavājinājušās varbūt. Katrā ziņā Švaisgūta kungs man ir liels prieks, ka jūs šodien esat mūsu.